nekādu iebildumu, tad eh, šodien eh, pieņemtie lēmumi eh, tiks darīti zinām. Līdz ar to mēs pārtraucam plenārsēdi un pārtraucam šo plenārsesiju.